L'ordre du jour appelle la question orale à la... Jo tagad mums jāatbild uz eh, mutisko jautājumu komisijai par hipotekāro instrumentu un eh, riska un to finanšu instrumentu izmantošanu, īpaši skatot Spānijas gadījumu. Cecīlijas Vikstrēmas jautājums eh, tas ir. Cecīlija, aicināšu tevi izteikties. Paldies! šīs rezolūcijas pamatojums meklējams daudzos lūgumrakstos, ko esam saņēmuši pēdējo divu gadu laikā. Esmu lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja, un um, man īpaši skar šis jautājums. Lielākoties lūgumrakstas skar situāciju Spānijā, bet ne tikai līdzīga situācija sastopamat arī citās uh, es dalību valstīs. Lūgumrakstu komiteja savu veidu tiltiņš starp um, pilsoņiem no vienas puses un institūcijām no otras, un mūsu mērķis ir palīdzēt pilsoņiem, izmantojot uh, Eiropas Savienības likumdošanu un īstenošanu nacionālā līmenī. Daloties šajā pieredzē, arī mums likumdevējiem mm, ir iespēja uzlabot likumdošanas kvalitāti. Tāpēc mēs skatām pilsoņu uh, iesniegtos uh, uh, jautājumus, uh, un uh, šādi nonākam pie šī jautājuma, kas šodien jāizskata. Pilsoņiem ir um, problēmas ar to, uh, kā notiek hipotekāro instrumentu izmantošana un uh, finanšu instrumentu piemērošana praksē. Tas eh, ir ļoti svarīgs eh, instruments, kas pilsoņiem ir eh, veidojot savu dzīvi, nākotni, un tieši Spānijā notiek ļaunprātīga instrumentu izmantošana, to identificējušas arī daudzas tiesas, pilsoņi bieži tikuši piekrāpti, jo bankas eh, viņiem eh, pārdevušas ļoti riskantus finanšu instrumentus, nebrēdinot par saistīto risku. Un eh, neveicot pamatotas uh, Uh, pārbaudas par to, vai uh, pircējiem vispār ir izpratne par šo instrumentu būtību. Tas novedis pie uh, personīgām traģēdijām, pie milzīgiem zaudējumiem, mājokļi tikuši zaudēti, mūža ieguldījumi tikuši atņemti pilsoņiem, kas ir tījuši. Dok sav, savus lūgumrakstus mūsu komitejām. Un mums šodien jāskata vairāk nevis individuālai gadījumi, bet šī kopējā situācija, kas raksturīga ne tikai Spānijai, bet arī citām valstīm Eiropas Savienībā. Es uzsvertu caurskatāmības kritērijus un uh, patērētāju aizsardzību, kas jāstiprina, ja vēlamies uh, uzlabot situāciju hipotekāro uh, instrumentu tirgu un uh, taisnīgākus apstākļus uh, kredītņēmējiem. Vēlos uh, uzdot komisiju, uzdot jautājumu komisijai par to, kas notiek šajā sektorā un kā komisija plāno uzlabot lūgumrakstu iesniedzēju situāciju, kas tiek darīts, lai mainītu uh, situāciju nākotnē. Un es uh, ceru, ka saņemsim atbildes uz uh, jautājumiem uh, par to, kā komisija skata MIFID uh, nosacījumu izpildīšanu, vai uh, Spānija ir īstenojusi MIFID uh, viens nosacījumus vai nacionālā līmenī uh, tiek piemēroti visi kritēriji, kādus pasākumus komisija ir uh, veikusi vai arī veiks, lai sodītu kompānijas, kas pārdod finanšu instrumentus, uh, kas uh, negatīvi ietekmē nelielus īpašniekus, teiksim, šīs riskantas akcijas, mm, kuras nav tik precīzi, kur situācija nav tik precīzi atrunāta likumdošanā. Tad arī, kas notiek ar Spānijas hipotekāro likumdošanu un negodīgo praksi, kas tajā tiek piekopta. Kas notiks ar cilvēkiem, kas ir pārdevuši šos negodīgos hipotekāros kredītus? komisāre Jorava, es ceru, ka saņemsim atbildes uz šo jautājumu. Mēs eh, jūtam līdzi cilvēkiem, kas cieši personīgi, bet mums uzdevums vispirms ir parūpēties par uh, labu, godīgu likumdošanu nākotnē. Paldies, un tagad Jorovas kundze komisijas vārdā. Paldies priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Gribētu vispirms atbildēt uz uh, pirmo un otro jautājumu. Jā, uh, Daudzi Spānijas patērētāji, tīpaši eh, kredītņēmēji, ir eh, konstatējuši, ka ir radusies ļoti sarežģīta situācija. Problēmas hipotekāro kredītu jomā ir radījuši daudz strīdus Spānijā, kur tik apstrīdēt daudz līgumi. Negodīgu līgumu nosacījumu direktīva ir ļoti spēcīgs instruments valsts tiesnešu rokās, un daudzos gadījumos lietās Spānijas tiesneši ir paziņojuši, ka šie līguma nosacījumi, tīpaši hipotekāro kredītu jomā, ir bijuši negodīgi un ka tie nav saistoši konkrētiem patērētājiem. Uh, Eh, saistīts lietas eh, kopienas eh, tiesā, kas ir izskatīts arī, ir piesaistījušas masu mēdīju lielu interesi. Tiesa noteica, ka Spānijas tiesiskās normas attiecīgajā laikā nedrož, nenodrošināja procedurālu aizsardzību patērētājiem. Tā rezultātā Spānijas tiesību akti ir tikuši grozīti divos gadījumos, lai patērētājiem dotu iespēju iebilst eh, šī hipotekārā kredīta nosacījuma īstenošanai un eh, arī šie grozījumi paredz, ka tiesai ir jāpārbauda eh, līgumus, ja tas tiek pieprasīts pārējas pasākumi 2001.13 likumam šobrīd tiek arī izskatīti tiesā un par lielu tam komisija arī veic plašāku izvērtējumu Spānijas tiesību aktiem un šobrīd notiek struktūrās dialogs ar Spānijas varas iestādēm. Es uzsāku šo dialogu, lai nodrošinātu to, ka visi tiesas lēmumi atbilstoši tiek īstenot Spānijā. Gribu uzsvērt, ka es pozitīvi vērtēju to, ka jau izdarītās izmaiņas Spānijā ir uzlabojušas patērētāju aizsardzību. Tāpat laikā ir nepieciešams konstatēt, vai Spānijas ar civilajām procedūrām un hipotekāro līguma procedūrām, vai tas viss atbilst direktīvai par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos. Spānijas varas iestāžu atbildes, ko saņēma jūnijā, uh, Tās šobrīd tiek analizētas, un uh, mēs apsvērsim tālāku darbību, ja atbildes uh, mums šķitīs uh, nepietiekams vai neatbilstoši tālāk. Par zinām finanšu instrumentu pārdošanu no banku puses privātiem klientiem, kā to paredz sapratnes memorands par finanšu sektoru nosacījumiem, kas tika apstiprināts 12. gadā starp komisiju un Spāniju. Tātad arī Atbilstoši ir izdarīts izmaiņas Spānijas tiesību aktos nosakot uh, minimālo summu investīcijām uh, kompleksos finanšu instrumentos un uh, de facto principā tiek izslēgti privātie klienti no šādu produktu iegādes. Par trešo jautājumu. Runājot par arbitrāžas mehānismu. Finanšu palīdzības kontekstā banku rāstruktūrēšanai, tātad tur tiek dieti stimuli bankām izveidot uh, arbitrāžas mehānismus, lai varētu risināt šos ļaunprātīgs vai nepareizes pārdošanas gadījumus, it īpaši preferenciālo akciju gadījumā, kas tika pārdotas uh, privātu klientiem 2012. gadā, balstoties uz Spānijas vairs tiesāšu dotiem datiem, ir konstatēts, ka starp 12. un 2015. gada sākumu uh, šis arbitrācijas mehānisms uh, Ehm, nonāca pie 298 tūkstošiem spriedumu, eh, kas, eh, principā, aptver 71% visu pieteikumu. Un eh, Spānijas depozītu garantija fonds uh, atguva lielu daļu šo preferenciālo akciju, kas tika pārdotas, un tādā veidā šķiet, ka šī situācija lielā mērā jau ir atrisināta. Par jūsu ceturto jautājumu par jaunu tiesisko regulējumu finanšu pakalpojumu jomā gribu norādīt uz ļoti svarīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, ko ir pieņēmuši līdzi likumdevēji, un konkrēti tā ir hipotekāro kredītu direktīva, uh, un tāpat arī uh, eh, direktīva un regula pār uh, eh, finanšu instrumentu tirgu. Kreditori tā tad ir atbildīgi, un viņiem ir jāinformē patērētājs par risku, ko patērētājs uzņemas, iesaistoties investīcijās. Tātad kreditoram ir eh, pienākums būt pacietīgam attiecībā uz debitoru pirms tiek uzsāktas uh, izpildes procedūras. Uh, Šis jautājums jau ir aplūkots uh, hipotekāro kredītu direktīvā dalību valstīm ir jāpieņem pasākums, lai kreditori saprātīgi, pacietīgi uzvestos pirms tiek uzsākts tālākas uh, procedūras. Eiropas banku iestādes uh, vadlīnijas par parādiem un uh, procesu noslēgšanu, kas tika apstiprināta 15. gada jūnijā, uh, arī jau sniedz detalizētāk informāciju par to, kā vajadzētu šīs normas pildīt. Tālāk, vai tiks veikti papildus pasākumi Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu parādu procedūras, pradā, parādu nomaksas atrisināšanas procedūras šobrīd tiek risināts nacionālā līmenī, bet dažas jurisdikcijas jau paredz iespēju aizdevumu ņēmējiem, kurš nav spējīgs atmaksāt hipotekāro kredītu, ka viņš pilnībā tiek atbrīvots no uh, Uh, parāda uh, saistībā ar uh, šo hipotekāro īpašumu, nododot savu īpašumu. Un Spānijā tas tā notiek. Hipotekāro kredītu direktīva neatceļ šādu procedūru. Un visbeidzot, runājot par nepietiekamu vai nepareizu informāciju par produktiem kredītņēmēji būs labāk informēti pār aizdevumiem, kas e, būs pieejami. Tātad tas ir paredzēts nākotnē, jo kredītu direktīva paredz salīdzināms informācijas sniegšanu pār e, līgumos iekļāmo informāciju. Un e, hipotekāro kredītu direktīva arī paredz, kā ir jāuzvedas, jārīkojas uzņēmumiem, bankām, lai nodrošinātu to, ka kreditors, eh, kredīt starpnieks vai arī nozīmētais pārstāvis darbojas godīgi, caurskatāmi un profesionāli. Balsoties uz eh, atbilstošām zināšanām un eh, arī darbiniekiem ir jābūt atbilstoši kompetentiem savās jomās. Jauno finanses direktīva attiecas arī uz investīciju pakalpojumiem. Tādējādi mēs uzlabosim finanšu instrumentu investīciju aizsardzību, stiprinot organizatoriskās prasības un nosacījumus par darbības veikšanu investīciju uzņēmiem, lai varētu mazināt šo risku, ka tiek nepamatot vai nepareiz pārdot finanšu instrumenti. Konkrētāk, tiek paredzēti pārvaldības nosacījumi, kas uh, attiecīgi arī paredz uh, procesa mm, noslēgšanas prasības. Šo pasākumu transponēšanas termiņš vēl nav iztecējis, un tāpēc būtu pāragri šobrīd uh, teikt, konstatēt, vai un kādi jauni tālāk pasākumi būtu nepieciešami. Paldies! Merci, madame, nous allons commencer. Paldies, un tagad sāksim debates, un uh, politisko grupu vārdā dosim tagad vārdu deputātiem, un Esteras kundze pirmā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām Protams, Spānijas valdība ir ļoti satraukta par šīm apšaubāmajām investīcijām, kuras ir iegādājušies Spānijas eh, pilsoņi. Un, protams, ka šī krīze ir eh, ļoti smagi skārusi tieši iedzīvotājus, eh, nabadzīgākos iedzīvotājus. Mums ir jāpalūkojas atpakaļ uz 2003. un 2011. gadu šo periodu, kad Tautas partija saskārās ar situāciju, kad uh, investīcijas uh, periodā no 2008. līdz 2011. gadam, ko veica uh, sociālistu valdība, tātad tur jau pastāvēja zināmas saistības, kas bija uzņemtas, un patērētāji tika maldināti attiecībā uz investīciju un riska investīciju produktu iegāti, un nebija saņēmuši pilnīgi informāciju par investīcijām, kurās viņi ieguldīja savus līdzekļus. Uh, kā komisārs kundze norādīja, ir svarīgi, lai šāda veida produkts nekad netiktu pārdots, atkal tirgots uh, investoriem bez pilnīgas informācijas sniegšanas par šo konkrēto investīciju produktu. Un te es domāju, mēs visi varam būt vienisprātis. Runājot par uh, krāpniecīgām investīcijām un investīciju produktiem. Uh, Eh, tautas partijas eh, valdība veica darbību, lai palīdzētu cilvēkiem, kas nonākuši sarežģītā situācijā un uh, Te ir runa atkal par finanšu produktiem, kuri tika iegādāti 2005. un 2008. gadā. Tātad tiks sniegt palīdzību cilvēkiem, kuriem bija radušās finanšu problēmas, un uh, viņiem tiks sniegts atbalsts. Tāpat arī citi struktūrāli pasākumi tika ieviest, lai nodrošinātu, ka šāda veida gadījumi neatkārtotos. Šo produktu pārdošana, protams, skāra tūkstošiem ģimeņu. Priekšsēdētāja pārtrauc, jo laiks ir izsmēls, tātad runātāji turpina, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai šādas lietas neatkārtotos, un eh, tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. Jāsaka, priekšsēdētāja Gonzāles Peņas kundze, jūs gribat uh, uzdot uh, zilās kartītes jautājumu. Uh, Uh, jūs uh, pacēlāt savu kartīti pirms uh, runātāji sāk runāt. Labi, jūs varat uzdot zilās kartītes jautājumus, Rodrīgas kundze. Paldies, Estaras kundze. Šķiet, ka jūs dzīvojat kaut kādā citā realitātē un Spānijas iedzīvotāji pavisam kaut kādā citā. Un iespējams, varbūt tas arī izskaidro zināms vēlēšana problēmas ar vēlēšanām saistīts jautājums. Um, Eiropas tiesa ir norādījusi, ka tiesību akti Spānijā ir uh, pretrunā hipotekāriem noteikumiem, attiecīgam regulējumam, un mums ir uh, arī Spānijas deputātu vairākums, kas norādīja 14. gadā. Mm, Tātad jautāja, vai mēs turpināsim. Uh, Priekšsēdētāji pārtrauc zinās skatīts jautājumu uzdevēju. Jums ir tikai 30 sekundes jautājumu uzdošanai. Tātad. Uh, 30 sekundes jums ir atvēlēts. Tā tad dodu vārdu tagad uh, atbildes sniegšanai. Paldies! Vai arī jums tas patīk vai nē? Spānijas uh, valdība, tad, kad tā uzzināja, kas notiek, tā veica struktūra pasākumus un uh, mīkstināšanas pasākumus, lai pārtrauktu šīs apkārojošās darbības, kas notika. Paldies! Un tagad no sociāla demokrāta grupas vārdā uh, Kapzana Ruiz kundze. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Priekšsādātājs kundze, šī krīze ir parādījusi ļoti daudzas lietas un arī to, ka nepieciešams nodrošināt cilvēkiem atbilstošu aizsardzību un bieži vien investori netiek aizsargātas. Spānijā mēs esam novērojuši veselu sociālo drāmu un tik tiešām tā ir, ka Spānijas sociālisti nerada risinājumu šai problēmai un mēs to nemaz neslēpjam. Uh, bet tas nenozīmē, ka mēs varam izvairīties no šīs netaisnības risināšanas, kas ir skārusi tik daudz Spānijas iedzīvotājus. 107 eh, tūkstoši eiro šobrīd ir eh, veltīti, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, bet eh, ir ārkārtīgi daudz ieguldītāji, kas ir zaudējuši savus ieguldījumus, daži no tiem ir atguvuši tikai vienu trešdaļu savu ieguldījumu, jo uh, 30 līdz 70% ieguldījumi ir tikuši zaudēti un vairāk kā 300 tūkstoši mazo investoru joprojām uh, gaida situācijas risināšanu. Izdarīti divi grozījumi tiesiskiem aktiem, bet tie tikai daļai grozījumi, ko ir uh, izdarījusi valdība, kas ir vērst uz to, lai parādītu, ka kaut kas ir mainījies, ka principā nekas nav mainījies uh, saistības bankām ir nedaudz mainīts, bet tas principā neatrisina šo problēmu pieņemamā veidā. Uh, Neskaitām daudz cilvēku nespēja samaksāt īri, un uh, šobrīd ir 3,5 miljārdi eiro, kas ir uh, nobloķēti, tāpēc, ka process ir pārtraukts, un Eiropas uh, tiesa ir norādījis, ka 39 šķērsvīt 13 tiesību akts 93.13. Tātad, principā, pārkāp vairākus Eiropas līguma pantus, un 2015. gada māja ziņojumā ir skaidri norādīts, ka grozījumi, kur izdarījusi Spānijas valdība, ir nepietiekami, un tāpēc mēs prasam, lai tagad tiktu veikta rīcība. Mēs negribam, lai cilvēks ciestu vēl vairāk, nepieciešama atbilstoša reakcija. Un es prasu, lai komisija veiktu pilnu uh, situācijas analīzi, tā lai mēs varētu pielāgot savus tiesību aktus un saskaņot tos ar Eiropas eh, tiesību aktiem un likvidētu visus krāpnieciskos negodīgos eh, punktus un lai mazie ieguldītāji varētu tikt aizsargāti. Paldies! Euh. Jā, mēs eh, zinām, ka jums ir daudz, kas sakāms par šo tematu, bet lūdzu nepārsniedziet uzstāšanās laiku, kad jūs runājat grupu vārdā. Tagad Marijas kungs EKR e grupas vārdā likumdošana par hipotekāriem kredītiem paredz diferenciētu aizsardzību patērētājiem. Grieķijā un arī Spānijā galvenā problēma bija tāda, ka nebija sniegta patērētājiem atbilstoša informācija, tīpaši par hipotekāriem kredītiem. Un tagad cilvēki cieš no šādas situācijas sekām. Viņi ņēma ļoti riskantus hipotekāros kredītus. Un cilvēki ir zaudējuši savas uh, mājas, dzīvokļus, un tagad ir daudz slikto kredītu, kuru pamatā ir hipotekārie kredīti Eh, šie kredīti tika izsniegti uz ļoti uh, klientam neizdevīgiem uh, nosacījumiem, un tagad šie nekustamie īpašumi ir konfiscēti un pārdoti izsolē. It īpaši Grieķijā daudzi cilvēki ņēmā hipotekāros kredītus Šveices frankos Un tagad mums ir jāvēršas pie Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas, lai veiktu pasākums, jo tā ir ne tikai Spānijas, bet arī Grieķijas problēma. Tagad vārds Beseras Basteračs kundzei Alde grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze, pateicamies jums par sniegto informāciju. Mēs visi varam būt gandarīti par to, ka ir iesniegts šis mutiskais grozījums un rezolūcijas projekts. Mēs ļoti esam norūpējušies par to, kā aizsargāt pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā. Šis jautājums tiek risināts jau kopš 2012. gada, tagad tas tiek apspriests plenāra sēdē. Šīs uh, problēmas skar simtiem tūkstošu cilvēku, kuri uh, saņēma uh, riskantus hipotekāros kredītus un iegādājās riskantus finanšu uh, produktus. Uh, tā ir uh, visas Eiropas problēma, jo uh, cietēji ir uh, Eiropas uh, pilsoņi un arī Spānijas iedzīvotāji. Mums ir jānonāk pie kaut kāda kopsaucēja, jārisina šī problēma, jo uh, pilsoņi nav aizsargāti šādā kontekstā, tādēļ ir jāiesaistas Eiropas Savienības institūcijā. Un tāpat ir runa par to, ka Eiropas Savienības direktīvas netiek pareizi īstenotas. Mums tas ir jānosoda, ka direktīvas par uh, hipotekāriem kredītiem tiek nepareizi īstenotas, tāpat MIFID direktīva tiek nepareizi īstenota. Spānijā un uh, arī uh, kredītnēmēji netiek atbilstoši informēti. Uh, jo projām ir daudz trūkumu šo direktīvu īstenošanai Spānijā, un mums ir jānodrošina tas, lai līdzīga situācija neatkārtotos citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mums ir jābūt modriem un mums ir jānoskaidro, kāda ir situācija visā Eiropā un jānodrošina atbilstoša aizsardzība visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Un šeit, protams, Eiropas komisijai ir jāspēlē nopietna loma, un mēs nedrīkstam pieļaut šādu situācijas atkārtošanos. Tagad vārds Palīnas kundzei goja grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājiem. Šī ir nopietna krīze. Vairāk nekā 500 tūkstoši cilvēku ir izlikti no mājokļiem un 700 tūkstoši cilvēku ir cietuši no šādiem kredītiem un ir eh, tāpat eh, tā rezultātā samazināt veselības aprūpē, izglītības finansējums, sociāla, eh, sociālie pabalsti Eh, cilvēki ir zaudējuši savus īpašumus un ir arī uh, lietas uh, saistībā ar korupciju, ka bankas ir novestas līdz bankrotam un cilvēki vēlas panākt taisnību, grib uh, dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi un vēlas, lai viņiem šie parādi tiktu atlaisti, jo tie ir radušies krāpšanas gadījumā. Tagad vārds Terī Kārbas kungam zaļo grupas vārdā. Līguma rakstu komiteja, un tās, tajā es arī pats darbojos, ir saņēmusi daudzus lūguma rakstus par to, ka Eiropas Savienības tiesību akti netiek pareizi piemēroti, un Spānijā patērētāju aizsardzības uh, Situācija ir vienkārši skandaloza. 2008. un 2012. gadā Spānijā vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku tika izlikti no to mājokļiem. Bet vēl pēc 2012. gada Ehm, ir izsniegti vēl vairāk kā 100 tūkstoši hipotekāro kredītu uz tādiem pašiem noteikumiem. Un ja mēs paskatāmies, kā šīs direktīvas ir īstenots eh, pēdējo 22 gadu laikā, tas ir vienkārši skandalos, jo patērētājiem Spānijā nekā tika nodrošināts atbilstoši aizsardzības līmenis. Basku zemē 32% IKP ir ieguldīti nekustamā īpašumā. Situācija ir vienkārši nepieņemama. Patērētājiem netiek sniegta atbilstoša informācija par sarežģītām finanšu investīcijām, kurās viņi uh, tiek uh, rosināti ieguldīt savu naudu. Mums uh, ir jāprasa, lai komisija Eiropas Savienības institūcijas panāktu to, ka dalību valstis atbilstoši īsteno Eiropas Savienības direktīvas. Otrakārt, patērētāji, kuri nespēja samaksāt savus parādus, ir pelnījuši, lai viņiem šos parādus atlaiž un viņus nedrīkst izlikt no savas viņu mājām. Ir Eh, finanšu instrumentiem, kas pieņemti pirms 22 gadiem, un tā joprojām nenodrošina patērētāju aizsardzību. Situācija ir jāmaina. Tagad vārds Evī Konzei EFDD grupas vārtā. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir, eh, šī ir spāņu lieta, bet ir ļoti svarīgi, ka šīs debatas šorvakar notiek mūsu parlamentā Mēs esam saņēmuši desmitiem lūgumrakstu par eh, šo situāciju. Cilvēki eh, sūdzas par šo situāciju, ir eh, vairāk nekā simtiem tūkstoši cietušo, daudz cilvēki ir izlikti no saviem mājokļiem, un tas ir noticis ne tikai Spānijā. Jāsaka, bankām ir uh, ļoti liela vāra, tīpaši, ja tās pārdod uh, riskants finanšu produktus, un tad viss ir sīkā drukā atrunāts, un cilvēki um, pērk šādus riskants produktus, iz, tāpat ņem hipotekāros kredītus, un viņi neapzinās, kādas ir viņu tiesības. Um, es domāju, ka rezolūcijā mums ir skaidri jānorāda, ka cilvēkiem ir tiesības uz mājokli. Paldies, tagad vārds Mato kungam. ENF grupas vārdam. E, mēs e, zinām, ka šīm debatēm nevajadzētu notikt šeit šovakar, jo tas ir nacionāls jautājums, kā tas vairāk reiz jau ir izskanējis, bet arī tādēļ, ka e, mēs konstatējam, ka kreisi noskaņotie spāņu deputāti izmanto šo lietu savās uh, vēlēšanu elektorālās interesēs. Un to mēs varam konstatēt. Tagad cilvēku ciešanas cenšas savā labā izmantot kreisie spēki. Mēs Mums Eiropas tautas partijai bija šis problēmas jārisina, jo iepriekšējā valdība to nebija darījusi. Mēs pieņēmām tiesību aktus, mēs iedibinājām arbitrāžas procedūru, lai atrisinātu situāciju, kā to norādīja komisija. Bet tagad, protams, atkal uh, mūsu oponenti tikai vēlas nonākt uh, preses pirmajās lapusēs avīžu pirmajās lapusēs, un, protams, cilvēkiem ir grūti samaksāt uh, hipotekāros kredītus, un tas skar simtiem tūkstošu uh, uh cilvēku, bet šī situācija jau radās pirms 2008. gada, bet mēs centāmies šo problēmu pārvarēt. Vairāk nekā 30 tūkstoši uh, Uh, ģimeņu ir izmantojušas uh, valdības veikto pasākumu iespējas. Un uh, mēs, mums ir jādomā tiešām par situācijas risināšanu, nevis vienkārši par to, kā nokļūt avīzēs. Vai piekrītat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Jā. Uh, Torres Martīnes kundze uzdod jautājumu. Mēs dzirdām uh, daudzus absurdus apgalvojumus no tautas partijas grupas deputātiem. Kā jūs uh, varat tik selektīvi pieiet uh, patiesībai? situācija ir vienkārši apkaunojoša. Pēc diviem mēnešiem notiks vēlēšanas, tagad ir divi mēneši, lai visu savestu kārtībā, bet tas ir vienkārši nepieņemama atbildi. Uh, nu, uh, protams, jau ir skaidrs, ko jautājumu uzdevēja gribēja panākt. Viņa vienkārši grib izmantot šo iespēju savos uh, sautīgos nolūkos. Bet ir taisnība, ka pēc diviem mēnešiem notiks vēlēšanas un mūsu vēlētāji paudīs savu viedokli. Un tad redzēsim, kas notiks. Paldies, Kirton Dārlings kundze priekšsēdētāji, es strādāju līguma rakstu komitejā un uh, mēs cenšamies uh, sniegt atbalstu patērētājiem, šajā gadījumā Spānijā. Uh, arī uh, vairāk nekā miljons britu pilsoņu dzīvo Spānijā un arī ir ņēmuši hipotekāros kredītus, lai atjaunotu patērētāju uzticību uh, uh, sistēmai mums ir jāizdara spiediens uz bankām, lai tās sniegtu pareizu un saprotamu informāciju saviem klientiem. Uh, hipotekāro kredītu direktīva uh, no jānodrošina lielāku skaidrību tirgu un tā ir jānodrošina augstāks patērētāju aizsardzības līmenis. Ir tiešām jārīkojas. Šādu signālu mēs saņēmām no mūsu lūgumu rakstu iesniedzējiem. Mums ir jārīkojas un jāaizstāv patērētāji. Paldies. Bilbao Barandikas kundze divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Vēlos pateikties arī lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājai un komitejas uh, kolēģiem par to, ka dodat cerību daudziem pilsoņiem un viņu ģimenēm Eiropas Savienībām. Mēs uh, redzam, kā komercprakses tiek neievērotas Spānijā, ka šī finanšu likumdošana tiek ļaunprātīgi izmantota, spekulācijas Eh, kas noved nu, pie tā, ka cilvēki nevar samaksāt hipotekāros kredītus un zaudē mājokļus, eh, cilvēki zaudē darba vietas un eh, tāpat laikā mājokļus. Pensionāri nevar parūpēties par savām ģimenēm, zaudē savus uzkrājumus, mūža uzkrājumus, jo viņi ir tikuši piekrāpti. Un tas nozīmē, uh, lielu humanitāro krīzi Spānijā. Iestādēm jāpārliecinās, um, ka bankas ievēro uh, finanšu uh, tiesību aktu nosacījumus. Mums jāizmeklē uh, ļaunprātīgās izmantošanas gadījumi, kad patērētāji nav tikuši informēti par darījuma nosacījumiem, finanšu instrumenti ir ļoti atšķirīgi. Aplūkosim 2015. gada pirmo ceturksni, tur hipotekārie instrumenti cietuši neveiksmi, runājot par uh, situācija ar pieprasījumu tieši Basku zemē ir reģions, kas visvairāk cietis no šīm operācijām. Tagad mums beidzot jāuzlabo situācija nodrošinot likumdošanu tiek piemērot attiecīgi. Paldies, Kuņevs kundze, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja komisāras kundze, kolēģi. Tūkstošiem pilsoņu Spānijā, Grieķijā, arī Bulgārijā ir uh, cietuši no šīs situācijas, kaut arī viņam ir tiesības paņemt hipotekāro kredītu, nevis ciestu. Šādā veidā tā tas uh, rakstīts arī apvienotu nāciju hartā kas eh, pieņemti jau pirms daudziem gadiem, bet komisija līdz šim laikam nav pievērsusi uzmanību šai situācijai un eh, patērētāju tiesībām, eh, piemēram, zīzlieta, kas tika skatīta tiesām. Mēs Spānijā kopš 2008. gada esam piedzīvojuši simtiem tūkstošu mm, izlikšanu no mm, mājām cilvēki tik tika padzīti un zaudējuši cerību. Bulgārijā, Grieķijā notiek uh, kaut kas līdzīgs. Tas notiek tāpēc, ka likumdošanas nosacījumi netiek ievēroti. Daudz cilvēku ir paņēmuši hipotekāros kredītus un tā kā kapitāla kontrole Grieķijā tipusi nu atcelta, tur notiek uh, tas, tas pats, kas Spānijā. Mēs redzam, cilvēki no vidusjūras reģiona dodas uh, uz Eiropu, jo cer, ka šeit viņam būs labāka dzīve. Mums jāparūpējas par Eiropas pilsoņiem. Nedrīkst pieļaut, ka viņi zaudē mājokli, tāpēc, ka nav izlasījuši to, kas bija rakstīts uh, uh pavisam mazā drukā uh, lapuses um, apakšpusē. Paldies, Urta! Viena minūte. Paldies. Jā, cilvēki zaudē mājokļus. Eh, tas eh, liek eh, aktīvi darboties tam pretī. Tautas partija ir vairākas iniciatīvas, ar kur savākts arī daudz parakstu. Atsevišķi politiskiem pasākumiem komisijai vēlos eh, atzīmēt, eh, ka neskatoties uz eh, grozījumiem likumdošanai 2013. un 2015. gadā, nacionāli likumdošana netiek attiecīgi piemērota. Jūs teicāt, ka risināt um, struktūrālo dialogu, bet kā struktūrālais dialogs palīdzēs 70 tūkstošiem cilvēku, kas eh, zaudējuši mājokli 2013. gadam vai gaidīsim līdz 2016. gadam, lai viņiem palīdzētu. Jums kaut kas jādara jau tagad. Paldies, Gil kundze, viena minūte. Nu, pirms kādu laiku ASV piedzīvoja ļoti eh, visaptverošu nekustamā īpašuma krīzi. Un, uh, tagad ir pienākusi Spānijas kārta, un kredītņemēji saprot, ka nevar nomaksāt uh, procentus uh, par paņemto kredītu. Mums jārīkojas, lai nepieļautu to, ka cilvēki zaudē mājokļus īpaši, pensionāri jaunieši, īpaši ievainojamās grupas. Mums jāpārstruktūrizē uh, šo kredītu un uh, parādu sistēmas. Te 2011. gadā komisija pieņēma tiecīgu likumdošanu par hipotekāriem kredītiem, bet uh, šī likumdošana netiek pilnībā īstenot Eiropas Savienībā. Aicinu komisiju izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai dalību valstis izmantotu labāku aizdevumu uh, piešķiršanas praksi un uh, piedāvātu taisnīgākus nosacījumus. Paldies, un uh, tagad uh, Pagazorta un Doruiz kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī lūgumrakstu komitejas priekšsēdētājai par pūliņiem. Paldies, ka uzklausījāt uh, šos lūgumrakstus, ko pilsoņi ir iesnieguši no Spānijas, bet arī no citām uh, valstīm Eiropas Savienībā. Runājot par finanšu pakalpojumiem, šie pakalpojumi ir riskanti, īpaši banku pakalpojumi ir eh, riskanti, un mums eh, jāgarantē patērētājiem aizsardzība, izmantojot šos pakalpojumus. Mēs eh, skatīsim atsevišķus gadījumus, Spānijā, kas ir ietekmējuši cilvēkus arī citās valstīs, un šīs krīzes apstākļos mums uh, būs jārunā arī par kompleksiem finanšu produktiem, kas uh, negatīvi ietekmē tūkstošiem uh, mazo noguldītāju Eiropā. Mēs atbalstām šo jautājumu un ceram saņemt atbildi no komisijas ļoti drīz. Mums jāizbeidz eh, šī situācija, šīs eh, ļaunprātīgās klauzulas eh, hipotekāro līgumu tekstā, kas uzbruk patērētājiem. Mums nepieciešams vairāk integritātes un mazāk korupcijas šajā sektorā. Mums ir bijuši vairāki krapšanas gadījumi, un mm, tas ir skandalozi. Uh, tik, patērētāji tika maldināti par um, finanšu produktu ienesīgumu. Viņam tika stāstīts, ka ienesīgums uh, ir konstants, ka tīsnība tas bija mainīgs. Un um, cilvēki par to nav tikuši brīdināti. cilvēki zaudējuši uzkrājumus, jo nav bijuši precīzi informēti par eh, to, ko iegādājas. Spānijā visa šī diskusija tiek ļoti uh, politizēta, un uh, mēs aizmirstam par to, ka bankas turpina pārdot šos uh, negodīgos produktus un kā tam jāizliedz šāda prakse. Paldies, eh, Albiel Guzman. Divas minūtes. Paldies. Mēs runājam ne tikai par bankām. Labi, mēs zinām, ka pastāv bankas, kas ir negodīgas, kas eh, krāpja patērētājs, bet uh, pastāv arī valdības, kas sadarbojas eh, netaisnīgi ar šīm bankām un ar citiem spēlētājiem, un kā rezultātā vienkārši pilsoņi zaudē ienākumus, zaudē mājokli, zaudē pensijas, un uh, rezultātā tiek glābtas bankas, nevis pilsoņies. Uh, eh, valkā šodien šo teikreklu, lai uh, Uh, pievērst jūsu uzmanību mm, tiem cilvēkiem, kas zaudējuši mājokli uh, šādas uh, rīcības rezultātā. Mums viņam jāpalīdz. Paldies, Margalu kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Es saprotu EPP kolēģu pozīciju šodien runājot par šo tēmu. Uh, beidzot ir pienākusi šī diskusija, kas skar tik daudzus pilsoņus Eiropā un īpaši Spānijā. Es ceru, ka diskusijā palīdzēs šiem cilvēkiem, kas tik ļoti cietuši. Svarīgi nodrošināt viņiem taisnīgumu un uh, arī ievērot viņu tiesības likumdošanas kārtībā. Bankas acīm redzot neieklausās eh, tajā, ko diktē likumdevēji, ne, netiek attiecīgi piemēroti finanšu instrumentu izmantošanas nosacījumi, cilvēki zaudē mājokļus un šī situācija nevar turpināties. Paldies, Mavrīdis kungs! Paldies! priekšsēdētāja. Šī ir ļoti laba iniciatīva no lūguma rakstu komitejas. Esmu dzirdējuši par Spāniju un par Grieķiju, bet tas skar arī Kipru, runājot īpaši par ES likumdošanu un par šo inerci, kas te valda. Jā, Kipra ir neliela valsts, bet man jāsaka, ka zaudējumi, kas nodarīti Kiprai šajā sektorā, ir ļoti pamatīgi Mums ir bijuši ļoti nekorekti līgumi uh, hipotekārajā jomā un um, skaidrs, ka arī tiesa, Eiropas kopiena tiesa nospriedus, ka šie līgumi nav bijuši korekti. Uh, Dažreiz patērētāji tika pārliecināti iegādāties atsevišķus produktus, kas izrādījušies ļoti neienesīgi. Tas novedis arī pie vairākam pašnāvībām Kiprā un lielām problēmām šajā sektorā. Paldies, Sebastijā kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Pat ja daži nevēlas to atzīt, šī tēma ir Eiropas tēma. Mēs runājam par eh, negodīgām Spānijas banku paraksēm, bet eh, rezultātā pusmiljons Eiropas ģimeņu ir cietis šīs preferenciālās akcijas, ir bīstams produkts, kas um, novedis līdz bankrotam mm, tūkstošus ģimeņu. Uh, Un ko dara šīs bankas? Šīs bankas saņem miljonus no Eiropas Savienības. Mēs glābjam šīs bankas, mēs finansējam ar šo naudu bankas taupības politikas apstākļos, nevis palīdzam pilsoņiem, kas ir cietuši. Un, uh, mēs neieklausāmies tajā, ko saka Eiropas tiesa, un komisija jārīkojas ļoti ātri tagad eh, nedrīkstam ļaut Spānijas valdībai eh, paslēpt šo realitāti. Frunzelikas kungs, viena minūte. <coughs> Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es uzskatu, ņemot vērā šo lūgumu rakstu lielo skaitu, ko saņēmis Eiropas parlaments, ka uh, šī uh, riskanto finanšu instrumentu un hipotekāru kredītu līgumu izmantošana, šī prakse ir pamatots eh, pamats Eiropas komisijai pētīt, vai nav pārkāptas eh, pilsoņu fundamentālās tiesības. Mums jābūt ļoti tiešiem un jāpārtrauc eh, šādi pārkāpumi no banku puses Spānijā. Uh, Situācija Spānijā ir kritiska. Kopš 2008. gada vairāk kā 700 tūkstoši cilvēki ir eh, pilnībā vai daļēji zaudējuši savus ieguldījumus eh, un 400 eh, tūkstoši ir izlikt no mājokļiem. Spānijas valdībai jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai beigtu šo situāciju un jānāk klajā ar iniciatīvām, lai nepieļautu šādu situāciju atkārtošanos nākotnē. Paldies! Paldies, Fernandes kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu sveikt eh, lūguma rakstu komitejas eh, priekšsādātāju un eh, kapitona kungs jāsaka, ir pēdējā laikā nedēļās ļoti smagi strādājis, lai mēs varētu šodien veikt šīs debats ar komisiju. Šī skandalozā situācija ir skārusi Spāniju un bankas ir um, mānījušas, um, maldinājušas savus klientus un daudz cilvēku Spānijā, arī daudz jaunu cilvēku ir cietuši. Uh, tāpat arī dubultī komisijas maksājumi ir uh, mūsu valstī bijuši prasīti pakalpojumu saņēmējiem, un uh, mums ir jāizmanto šī iespēja, jādomā par jauniem tiesību aktiem, lai pārstruktūrētu mainītu šo situāciju Spānijā lai šādi gadījumi neatkārtotos. Mūsu valdība neveic pasākums, un es uzskatu, ka Eiropas uh, Savienības uh, iestādēm ir tagad uh, jāprasa, lai likuma ievērošana Spānijā tik nodrošināta. Paldies. Nākošam runātājam vārds uz vienu minūti. Mēs te nārodņi debati ostatņi. Paldies, priekšsēdētāji, saka Polčaka kungs. Šīs ir ne tikai debats par Spāniju Jā, protams, notikumi, vairāk notikumi ir bijuši tieši konkrēti Spānijā, bet eh, patērētāja aizsardzība un eh, garantijas, procesuālās garantijas, tās ir tēmas, kas eh, noteikti būtu jāplūko plašākā mērogā. Un, Tā tad Te būtu jārunā par plašāku kontekstu, par finanšu kontekstu un eh, cilvēkiem, patērētājiem pirmkārtām ir jābūt informētiem, un mēs nedrīkstam iejaukties juridiskās normās, bet uh, finanšu regulējums ir izšķiroši svarīgs. Komisijai jāizvairās no tā, lai tā ar spēku iejauktos dalībvalsts kompetencēs, jo tas neko labu nedos. Paldies! Eh, Rorigi kungs, nākošais minūte jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms pieciem gadiem uh, bija Spānijas valdības pārstāvs un uh, jāatzīst, ka Spānijas uh, tiesību akti neatbilst tiesību aktiem Eiropas līmenī. Es to atzīstu un saprotu, jā, un atzīstu, ka mūsu finanšu produktu principā nav atbilstoši un labi. Uh, Es atzīstu faktu, ka Eiropas tiesa ir norādījusi un atzinusi, ka mūsu ties, tiesiskais regulējums neatbilst Eiropas Savienības uh, regulējumam, un es šeit arī mm, to godīgi atzīstu pēc četriem gadiem, bet uh, Tagad jūs eh, sakat, ka tā viss ir valdības vaina bijusi. Es domāju, ka ir jāsaprot, jāatzīst, ka tiesiskais regulējums nebija kārtībā, ka bija uh, negodīgas uh, prakses. Uh, veicinoši nosacījumi, un Eiropas tautas partija tāpat laikā visu laiku cenšas ielikties, ka viss ir tagad kārtībā. Bet kā agrāk nebija. Paldies, saka priekšādātā Jakovčiņš kungs nākošais vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs eh, te regulējam, cik lieliem burtiem jāraksta uz konzervu buņģām un kārbām. Mēs eh, rakstam likumus par dažādām zīmēm un marķējumiem, bet tāpat laikā runāt par banku produktiem. Situācija nav regulēta Spānijā, Kiprā, Grieķijā un tāpat arī Horvātijā. Hipotekārie kredīti Šveicis frankos ir sagrāvuši patērētājs. Tā bija tāda klasiska banku krāpnieciska darbība, jo viss svarīgākais bija rakstīts ar maziem burtiņiem un nebija regulējumu pār burtu lielumu, kas ir jāizmanto šajos hipotekāro kredītu līgumos. Mums ir ļoti skaidri noteikumi par burtu lielumu uz uh, konservu kārbām, Mums ir nepieciešams regulējums un eh, jāpārtrauc eh, šāda krāpnieciska banku darbība Eiropā. Paldies! Vārds nākošam runātājam. Ajaci. Sandra Rodrīgas. Paldies, priekšstādātāji! Šī kampaņa pret cilvēku izlikšanu no mājā, mājokļiem un cilvēku aizsardzības pasākumi, jā, tie ir vērsti uz tūkstošiem cilvēku, kas ir zaudējuši savus mājokļus un savus ietaupījumus. Šie cilvēki ir principā tikuši aplaupīti, bankas ir aplaupījušas šos cilvēkus un tas ir noticis ar Spānijas valdības līdzdarbību bankas vainot cilvēkus, kuri paši uzdrošinās tagad prasīt kaut kādu taisnīgumu. Mēs esam pieredzējuši, ka cilvēki ar varu ir izlikt no mājokļiem, uh, esam pieredzējuši, ka krimināla vajāšana tiek uzsākt pret cilvēkiem, kuri atļaujas un uzdrošinas izdoties, izdoties ielās un prasīt izmeklēšanu krāpnieciskā darbībā. Es prasu, lai Eiropas varas iestādes pārtrauc šo krāpniecisko banku darbību. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad atkal vārdu dodu Jurovs kundzei komisijas vārdā atbildēt um, uz deputēs uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau teicu iepriekš, Eiropas Savienības tiesiskam regulējumam ir jābūt transponētam un uh, īstenotam pieņemamā veidā tā, lai likums nodrošinātu tā nolūku. Informācija patērētājam, kas uzlabo patērētā aizsardzību, ir izšķiroši svarība. Te es piekrītu Počakunga teiktiem, ka preventīvu pasākumi ir ļoti svarīgi. Un uh, tiem dažkārt vajadzētu būt efektīvākiem nekā kā tas ir regulējumā, bet katrā ziņā ir jānodrošina abu šo pasākumu mm, tāds līdzsvarots kombinējums. Kā jau es teicu, jā, mums ir jāizvērtē Spānijas varas iestāžas sniegtās atbildes par civilo procesu, par uh, saistībā ar uh, hipotekāriem līgumiem, ja uh, atbild no Spānijas varas iestādēm nebūs apmierinošana, tad mēs veiksim bez jebkādas kavēšanās atbilstošu darbību. Gribētu vēlreiz uh, pārliecināt, ka esmu apņēmības pilna nodrošināt procedurālo aizsardzību patērētājiem. Kad patērētāji ir griezušies un griežas tiesās, viņiem ir jānodrošina visas procesuālās garantijas, kādas paredz Eiropas Savienības patērētāja aizsardzības uh, likumi un precedenta tiesības. Noslēgumā gribu teikt dažnu no jums prasīja, uzdev jautājums par maksātnespējas noteikumiem. Katrā ziņā mēs strādājam šobrīd pie maksātnespējas eh, priekšlikuma jautājuma arī attiecībā uz privātu personām. Un eh, mēs nāksim klajā šo jauno tiesiskā regulējuma priekšlikumu nākošgad. Paldies, eh, komisārs kundzei, mēs noslēdzam.